il presidente. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Tutto bene? Buongiorno, kolēģi. Labrīt, godātie kolēģi, sāksim plenārsēdi. Šīs dienas darba kārtībā no rīta mūsu pirmais punkts - Eiropas parlamenta nostāja tiecībā uz konferenci par Eiropas nākotni. Un tad uzreiz dodu vārdu padomas pārstāvim ministrei Baņāk kundzei. Lūdzu, Nikolīna. Saluto e ringrazio. Vārds jums un uh, sveicu arī mūsu vidū Šuicas kundzi, komisijas vicepriekšsēdētāja Lūdzu Mjāts kundze. Paldies, priekšsēdētāji godētie dāmas kungi deputāti, paldies par sniegto iespēju apspriest projektu pār Eiropas nākotnes konferenci. Šī ideja radās pagājušajā mēnesī, īpaši uzklausot Eiropas parlamentu nostāju, kā premjerministrs Plenkovičs vakardien norādīja attiecībā uz Eiropā domi. Mēs sākam savu darbu, lai definētu nostāju par konferences izveidi. Kā jūs zināt, decembrī Eiropa padomu mums sniedz mandātu, lai šādi rīkotos. Mēs uzskatām, kā prioritāte ir jāpiešķir strateģiskās programmas īstenošanai no 2020. 2019. līdz 2024. gadam, par ko ir panākt vienošanās pagājušā gada jūnijā, lai sniegtu konkrētus rezultātus mūsu pilsoņiem. Prioritātes, kas ir atrunātas šajā strateģiskajā programmā, arī atsaucas uz prioritātēm, kādas ir mūsu pilsoņiem, piemēram, pilsoņu konsultācijās un dialogos. Esam par to daudz dzirdējuši. Konferencēm arī ir jāpamatojas uz dialogiem, kas ir notikuši pēdējo divu gadu laikā. Mans premjerministrs vakardien norādīja uz to, kā konference varētu būt iespēja uzklausīt pilsoņus, lai mēs labāk varētu atbildēt uz pilsoņu gaidām. Mēs uzskatām, ka konferencē būtu arī jāsniedz devums mūsu politiku izstrādēji vidus un ilgtermiņā, tā lai mēs labāk varētu arī risināt esošos un nākotnes izaicinājumus. Mēs arī uzskatām, ka nākamai konferencē ir jābūt iekļaujošai jāiesaistās visām trim institūcijām, pilnībā respektējot starp institūcijām starp institucionālo eh, līdzsvaru arī jāiesaista ir dalība valstis, tā skaitā arī nacionālajie parlamenti. Visiem ir jāiesaistās, tas ir ļoti būtiski. Gudētie dāmas kungi deputāti, Eiropā doma arī lūgusi Horvātijas prezidentūru strādāt, lai definētu padomas nostāju par saturu, par to, kā konference arī darbosies, kas tajā piedalīsies, lai mēs varētu strādāt roku rokā ar Eiropas parlamentu un Eiropas komisiju šai darbā. Mēs sākam tagad šo darbu, varu jau tagad paziņot arī kā eh, šodien Briselē pirmoreiz vēstnieki arī oficiāli apmainīsies ar viedokļiem par šo jautājumu. 28. janvārī ārlietu padomē ministri arī runās par šo jautājumu. Mēs uzklausīsim jūsu debatas, uzklausīsim parlamentu nostāju, izlasīsim ar lielu uzmanību jūsu rezolūciju, un tad arī mēs sagaidām komisijas devumu, saprotam, ka to saņemsim nākamnedēļ. Paldies par jūsu uzmanību! Grazie! Paldies! Un tagad komisijas vicepriekšsēdētājs Šuits Kundz, lūdzu. Godātais priekšsēdētāja kungs, godātā valsts sekretārs kundze, dāmas kungi deputāti, man ir tiešām liels gods uh, Uh, būt šeit demokrātijas sirdī, lai mēs varētu runāt par konferenci par Eiropas nākotni. Esmu bijusi Eiropas parlamenta deputāte. Es uzskatu, ka Eiropas parlaments ir man ļoti tūs draugs. Esmu jūs priekšā šeit godā tie draugi joprojām kā draugs un arī tagad kā arī partnerēju manā jaunajā amatā uh, komisijas vicepriekšsēdētājs amatā. Es zinu, cik svarīgi ir pilsoņi um, lai mēs varētu izstrādāt politikas, jo galu beigās mēs pieņemam lēmumus, lai tie nāktu par labu pilsoņiem, taču nevienmēr mums tas ir izdevies, un tas ir tiešām jāatzīst. Tagad mums ir iespēja uh, uzklausīt pilsoņus, sadzirdēt viņus, atbildēt, skaidrot, veidot uzticību uh, starp Eiropas Savienību un pilsoņiem. Šī ir ļoti svarīga arī konferences par Eiropas nākotni daļa, jo tagad ir izšķirīgs brīdis Eiropas Savienības politiskajā vēsturē. Tagad arī mums ir unikāla iespēja, lai mainītu situāciju, jo tam būs ietekme ne tikai pa, uh, tagadnē, bet arī nākotnē. Līdz ar to tas tiešām ir atkarīgs no mums visiem, lai šī konference izdotos. Gudētie dāmas kungi deputāti gribu izteikties skaidri. Uh, Mēs nevaram turpināt politisko darbu kā līdz šim. Vecie politikas veidi vairs nestrādā. Pilsoņi vēlas, lai mēs viņus sadzirdētu, mums viņi ir jā, viņos ir jāklausās un jāatbild uz viņu gaidām, ir jāsadarbojas, jābūt drosmīgiem. Tie ir galvenie vārdi šajā procesā. Būsim drosmīgi rodot inovatīvus radošus risinājumus, lai demokrātija vēl labāk darbotos pilsoņiem. Uh, Un tas viss ir jādara kā partneriem parlamentam, padomē un Eiropas komisijai. Tādējādi kopīga deklarācija no visām trim institūcijām var bruņu, bruģēt ceļu šai unikālai partnerībai. Taču partnerība neapstājas tikai pie trim institūcijām. Dalība valstis un viņu nacionālajie parlamenti arī ir jāiesaista. Viņu sadarbība būs milzīgs ieguvums visā šajā procesā lai tik tiešām mēs varētu sasniegt katru pilsoni, īpaši tos, kuri tieši neiesaistās darbā ar mums. Mēs arī uh, reķināmies ar reģionu komitejas un Eiropas ekonomisko sociālo lietu komitejas sadarbību. Arī es kā vicepriekšsēdētāju došos uz reģioniem un uzklausīšu pilsoņus visos Eiropas Savienības nostūros. Uh, Kolēģi, vai mums nevajadzētu apstāties darbā? Nē, šis ir atvērts process. Konference attīstīsies, un es ceru, ka arī citi tai pievienosies. Un te ir divi aspekti - politiskās debates klāsteri ap tēmām, arī tā skaitā komisijas prioritātes un padomu strateģiskā programma, un otrs aspekts, kur runāsim par institucionāliem jautājumiem, piemēram, komisijas priekšsēdētāja ievēlēšana un pārnacionālie vēlēšanu saraksti. Un te komisija arī būs vidutājs, kolēģi Viera Jūrova ir arī atbildīga institucionālā uh, aspekti jomā un komisija arī sniegs savu devumu, lai varētu konferenci arī tiktu prezentēta 31. janvārī nākamnedēļ. Konference komisijas devums diskusijām, kas jānotur nākamajās nedēļās ar trim institūcijām. Lai varētu arī noteikt konferences aptvērumu un mērķi, tas arī tiks atrunāts kopīgajā deklarācijā, uz kur atsaucos iepriekš. Tad, kad uh, pie, Um, pirmais, uh, mi, pirmā ministru pārdoma 28. janvārī runās par šo konferenci, tad varēsim pāriet uz nākamo fāzi, lai nu, teiktu, kāda konferences sāksies. Cerams, ka tas notiks 20. gada pirmajā pusē. Uh, Un 9. mājas būtu ideāls datums Eiropas diena, kad uzsākt šo konferenci, jo šis datums mums visiem ir ārkārtīgi svarīgs. Es jau redzu, cik liels potenciāls eh, šajā partnerībā ar eh, Eiropas parlamentu, ņemot vairāk mums ir kopīgas prioritātes. Es esmu vicepriekšsēdētāja, kas ir atbildīga Uh, par uh, demogrāfiju, bet Šefčovičs kungs, kas atbildīgs par starpinstitucionālojiem jautājumiem, arī jums pievienosies. Jūs uh, es, ir ievēlējuši pilsoņi, jūs esat svarīgi šajā procesā, un es arī atbalstu jūsu rezolūciju un arī jūsu apņēmību neaizsteigties konferences rezultātu priekšā, nenoteikti jau tos iepriekš. Tas varētu radīt lielāku kaitējumu demokrātijai, ja, vai pat ja mēs neko nedarītu, līdz ar to mums nevajag aizteikties priekšā notikumiem. Uh, Godātie deputāti, apstiprinot mani vicepriekšsēdētājs amatā demokrātijas un demogrāfijas jautājumos, norāda, ka esat jūs man uzticējušies. Es vēlos tagad veidot uzticību ar pilsoņiem un arī sagaidu debatas ar nepacietību. Lielas paldies! Uh. Paldies! Tagad uzklausījām pārdome un komisiju, un pirms dodu vārdu uh, politisko grupu priekšsēdētājiem gribu nāk klajā ar dažiem apsvērumiem. Jau vairākus mēnešus mēs strādājam pie šī projekta, pie konferences par Eiropas nākotni. Un, protams, kā man ir ārkārtīgi liels prieks šodien, ka ir šīs debātes, šodien plenārsēde. sēde Eiropas parlamenta arī balsos par rezolūciju, kas tad arī uzsāks visu šo procesu. Kā jūs ļoti labi zināt, tad konference izriet no Eiropas parlamenta lūguma. Eiropas komisijas priekšsēdētāja Faderlainas kundze atbildēja arī jūlijā šo mūsu lūgumu pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām. Uh, Tad, kad, bija, tad, kad visiem bija tas bija skaidrs, ka daži demokrātiskas pārvaldības mehānismi ir jāpārskata un ir jāpielāgo. Eiropas parlaments vēlas, lai tas tiktu veikts sadarbībā ar nacionālajiem um, līmeņiem, institūcijām, bet galvenokārt ir jāuzklausa pilsoņi. Tad plenārsēdē šodien uh, atbalstītā rezolūcija arī būs uh, reformas uh, starta datums. Nē, mēs nenosakām, kāda šī reforma būs, bet tas būs milzīgs stimuls. Jo tik tiešām ir nepieciešams, lai demokrātija varētu darboties, īpaši, lai demokrātija būtu liederīga pilsoņiem. Es domāju, ka tas ir gan paša Eiropas institūcija interesēs, bet arī visa Eiropas Savienības interesēs. Uh, Tāpēc mēs vēlamies, lai uh, šī procesa centrā būtu pilsoņi. Tāpēc domāju, ka šodien uh, parlamentam šis, šī ir ļoti svarīga diena, tam piekrīt visas politiskās frakcijas, lai mēs varētu viens otru uzklausīt, lai būtu dialogs. Uh, kur tiek iesaistīts visas Eiropas Savienības institūcijas. Mums izdosies, ja Eiropas Savienības institūcijas varēs un mācēs iet roku rokā. Paldies! Un tagad uh, Eiropas tautas pētīs uh, mm, vārdā priekšsēdētājam uh, Manfredam Vēberam atslūdzu. Priekšsēdētāji kungs, godētie vicepriekšsēdētāji, padoms pārstāvi, mūsu debašu sākums. Uh, šeit konferencē par Eiropas nākotni ir eh, vēlēšana rezultāti pagājušas nedēļa. 201 miljonus cilvēku piedalījās Eiropas parlamenta vēlēšanās. Tā ir otra lielākā demokrātija pasaulē. Un, lūk, tas ir, de, tas ir debašu sākuma punkts. Eh, cilvēki tic Eiropai un vēlas piedalīties Eiropas nākotnē. Tagad galvenais jautājums ir par to, vai uh, Mānai balsi ir nozīmes, vai tā ir ietekme, un te mēs zinām, kā var uzlabot situāciju. Tāpēc nākamā desmit gada jāizveido tāda, lai stiprinātu Eiropas demok demokrātiju. Nu, mēs, kā Eiropas Tautas partija, uzskatām, ka svarīgākais ir ir eh, iesaistīt cilvēkus, lai mēs varētu arī uzklausīt pilsoņu idejas, lai varētu iesaistīt visā procesā. Tālāk Eiropas parlamentam ir jābūt flagmanim procesa priekšgalā. Mēs pārstāvam pilsoņus, mēs pārstāvam arī politisko ainavu, ģe geogrāfiski, politiski, pārstāvam visu kontinentu, mēs pārstāvam eh, pilsoņi šeit parlamentā, kur mums ir brīvs mandāts. Mums grupu līderiem ir bieži vien ļoti grūti uh, pārvaldīt grupas vienotību, jo mums ir ļoti uh, tiešām brīvi šī iespēja strādāt, un tad arī mums ir jāsadarbojās ar komisiju, arī uh, Šuits kundze ir um, mūsu visi kolēģi, mēs noteikti labi sadarbosimies. Un tad vēl viens principiāls jautājums ir iekļaut nacionālos parlamentus visā šajā procesā. Protams, esam par to visi vienojušies. Uh, Eiropas Savienības reparlamentizācija mūsu grupā ir izšķirīgais elements. Tālāk ir par, jārunā par darbu, struktūru, virzienu. Demokrātija balstās uz diviem principiem - kandidātiem un programmām. Tāds bija, tā tas arī ir, ticībā, uz kancleru kandidātiem, un tas pats arī jātiec un uz Eiropas komisijas priekšsēdētājiem. Arī vecās debats par špicēnu kandidātu konceptu izgāzās pagājušajā gadu, un tad, nu, mēs, kā Eiropas tautas partija, uh, Mēs vēlamies uzturēt šo procesu, mēs gribam, lai špicēm kandidātu process būtu obligāts un saistošs nākamajās vēlēšanās. Jābūt veselīgai konkurencei starp partijām, ir jādomā par noteikumiem, kā strādās, veidosies Eiropas politiskās partijas, tad kā arī mums ir jāstiprina Eiropas parlamenta institūcijas darbs ir galvenais. Arī šis jautājums par Eiropas parlamenta iniciatīvas tiesības, kādas ir citiem parlamentiem. Uh, Lūk, tāds ir virziens, kurā jāiet nākotnē - demokrātiskāk, kur lem cilvēki. Lūk, tās ir labākās zāles pret anti-eiropiešiem. Visbeidzot, vai mēs tiešām esam gatavi rītdienas izaicinājumiem? Ko varam darīt atbilstīgi esošajam līgumam? Un vai ir nepieciešams mainīt līgumus? Arī tas ir vēl viens elements, par ko vēlamies runāt konferencē. Sāksim šodien! strādāsim, lai būtu jauns sapnis Eiropai. Grazie, prezidente Garcia Pērēs. Paldies, un tagad Garsī Pēreskundz eh, sociāldemokrāta vadā priekšsēdāja kungs 9. maijā atzīmēsim 70. gada dienu kopš Šūmaņa deklarācijas, Šūmaņa deklarācijas kopš eh, tika piedāvāta pirmā Eiropas eh, kopienas izveidošanas, tad sākās politiskais um, piedzīvojums Eiropā, pasaulē, kur valstis brīvprātīgi vēlējās apvienot likteņus, lai uzlabotu cilvēku dzīves un īstenotu mieru. Dēkla, Eiropas Savienība neveidojas vienu reizi, tas ir ilgs process, un kas ir jābalst uz solidaritāti, un tagad mums ir jāsniedz jauns grūdienis, stimuls, lai Eiropa varētu garantēt mieru pasaulē un arī šeit, lai arī uzlabotu cilvēku dzīves. Šodien Eiropas Savienība ir jauni izaicinājumi klimatiskās pārmaiņas, nevienlīdzība, digitalizācija, taču, diemžēl, arī uzbrukumi, jo tiesu <clears throat> varai notiek populisms, izplatās līdz ar to šī konference ir unikāla iespēja, mēs nevaram to ignorēt, mums ir jāuzlabo Eiropas Savienība, lai labāk atbildētu uz izaicinājumiem, šī ir arī iespēja, lai mēs varētu iesaistīt aktīvāk pilsoņus, lai sadzirdētu, ko gaida Eiropas cilvēki, kāda ir viņu priekšlikumi, lai arī <clears throat> varētu atbildēt uz visu Eiropas nozaru vaidzībām. Par to ir uh, 48. gadā Hāgā jau bija šāda konference, un par to tika runāts. Tagad ir daudz vairāk līdzekļu mehānismu, kā atvieglot pilsoniskās sabiedrības līdzdalības. Ir jāizmanto šie mehānismi. Sociāldemokrāti, mēs vēlamies, lai tiešām tas būtu īsts dialogs ar pilsoņiem, lai būtu konkrēti rezultāti. Strādāsim, lai būtu ļoti plaša līdzdalība, piedalītos pilnīgi visa sabiedrība, būtu dzīvuma līdztiesība, lai piedalītos dažādi vecuma. Uh, Um, pārstāvi no dažādiem reģioniem, no lokālā līdz Eiropas līmenim, jo visiem ir kaut kas sakāms, jo Eiropa nepastāv bez savām uh, ciemiem, pilsētām. Tieši tur jau piemērojas mūsu politikas, ko pieņemam šeit Eiropas parlamentā. Arī, jo um, Žens Manē jau teica, mēs šeit nevēlamies, lai uh, sakabinātu valstis, mēs gribam apvienot cilvēkus. Uh, Eiropas Savienība apvieno un kopā mēs esam spēcīgāki ģeopolitiskā kontekstā, kas kļūst aizvien sarežģītāks, mums ir jāstiprina mūsu projekts. Mēs arī šeit neesam, lai izveidotu tirgu, mums ir jāizveido kopiena, kas ir daudz vairāk. Tāpēc ir jāaizstāv Eiropas Savienības demokrātija, mums ir jāatgādina, ka jāuzlabo cilvēku dzīves. Ļoti ilgi, pārāk ilgi Eiropas Savienība ignorēja sociālo pīlāru, ekonomiskās politikas netika īstenotas ar sociāliem pasākumiem, palielinājās nabadzība, nevienlīdzība, un tas var tikai barot populismu. Mēs esam daudz uh, darījuši, lai uzlabotu pilsonisko Eiropu. Jābūt lepniem par Lisabonas līgumu, kas stiprina arī Eiropas parlamentu lomu, kā arī iekļauj jauns instrumentus pilsoniskajā līdzdalībā, bet ar to nepietiek. Es tiešām ceru, ka konferences par Eiropas nākotni atvērs jaunu telpu, lai bagādinātu debatis, lai būtu jauns inovatīvas idejas, kas uzlabo mūsu Eiropas Savienību, jāuzlabo arī vēlēšanu sistēmu katrā. Uh, nākamajās vēlēšanās, arī nākamajās 24. gadā. Šajā, šo pēdējo gadu laikā esam nogājuši ļoti garu ceļu, ir palielinājusies Eiropas Savienības saime no sešām valstīm, esam tagad 28, ar, uh, diemžēl. Atvadīsimies no vienas dalību valsts, ceru, ka tikai uz laiku. Mums ir jāizmanto šī iespēja stiprināt Eiropas Savienību, ir jāraugās uz atpakaļ arī uz pagātni, lai redzētu, cik tālu esam nonākuši. Un arī jāatgādina visu, kas mūs vieno, bet vēl svarīgāk ir jāapzinās arī tas, ka nākotne ir mūsu rokās, ka mēs nevaram iekrist nostalģijā, mēs katru dienu veidojam Eiropu, tas ir likteņu kopiena, tas ir visu mūsu rokās rokās, un mēs, mums visiem ir jāpiedalās sociāla demokrāti, arī mēs sniegsim savu devumu, lai šīs Eiropas sapnis īstenotos. Čālas kungs, eh, Reņo Eiropā. Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, Mēs bieži šeit sakām, ka daudzveidība ir Eiropas iegūmums, un tagad mēs, mums ir iespēja to arī pierādīt. Eiropas vēlēšanas parādīja, ka pilsoņi tic Eiropai, bet viņi vēlas labāku Eiropu, citādu Eiropu, atjaunotu Eiropu. Un pirmās izmaiņas nozīmē, ka mums ir jāiesaist pilsoņi šajās izmaiņās, jo Eiropa nav tikus radīta pati sev, jebkādai elitei, bet tāpēc, lai kalpotu visiem pilsoņiem. Šī konference var būt lieliski iespēja atjaunot Eiropu, ja mums ir pietiekama drosme izbeigt līdzšinējo darbības veidu un dot vārdu pilsoņiem visā to daudzveidībā. Pēdējo gadu laikā mēs esam ļāvuši rasties sajūtai, ka Eiropa neieklausās, ka Eiropa tikai rada noteikums, ka Eiropa ierobežo un konference ir iespēja, lai pavērtu durvis Eiropas pilsoņiem. Nevelti mēs aizstāvam 9. datumu kā 9. māju kā datumu, kad varētu uzsākt šo konferenci. Mums ir jācenšas rast risinājums, lai regulāri iesaistītu pilsoņus nevis tikai ik pēc pieciem gadiem vēlēšanu laikā. Protams, es dzirdu dažas dalībās, kas ir satrauktas jo tās baidās, ka zaudēs savu atbildību. Bet Esmu pārliecināts, ka participatīvā demokrātija ir um, tikai papildinoša uh, parlamentārajai demokrātijai. Mūsu rīcībā ir divi ar pus gadi, lai radītu idejas, kas uh, ne tikai uzlabos um, mūsu institūciju darbību, uh, bet uh, mūsu prioritātēm uh, būtu jābūt arī ieklausīties tajos, kuri vēlas, lai Eiropa tik tiešām būtu kopīga, kopīgas mājas. Daudz jau šobrīd dzīvo šādā veidā, un es domāju, ka mēs varam tikai mācīties no viņiem sasaistīt uh, noteiktu teritoriju ar noteiktu kultūru, bet arī ar Eiropu. Šī ir pēdējā eh, plenāra sesija, kurā mūsu britu draugi um, piedalās plenāra setijā, sesijā, un mēs uh, svinam Lisabonas līguma gad, gadskārtu. Es nesasaistu šos abus um, notikumus, bet tomēr tas ir diezgan simptomātiski, jo Eiropai un Eiropas parlamentam ir jāveicina šāda jauna vīzija par nākotni. Paldies! E, la parola è a Freund, De Verdi, e Poizzani, Ledu. Un tagad vārds um, Freund kungam, zaļo grupas vārdā. Freund, De Verdi. Thank you, Mr. Uh, president. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka šīs debats šodien ir eh, kā dāvana Nāģelam Farāģam. Uh, viņa pēdējai plenāru sesijai, kas gan varētu būt labāks, kā runāt par šo konferenci, tāpēc ļoti žēl, ka viņš nav ieradies. Viņš noteikti to devētu par uh, federālistu sazvērstību, bet tās ir publiskas debatas, demokrātisks process un nevis par labu kādai ideoloģijai, bet tāpēc, ka solidaritāte ir svarīgāka un spēcīgāka nekā naids. Ne Un kamēr Naidžels un pārējie Brexit piekritēji izļauj apvienoto karalisti no Eiropas, mums ir jādomā par nākamajiem soļiem, lai uzlabotu Eiropas integrāciju. Mums ir uh, jāveido spēcīgāka un demokrātiskāka savienība, un klimata uh, pārmaiņu laikā mums vajadzētu domāt par to, kā mēs nezaudējam savas pozīcijas Ķīnai un um, Savienotajām valstīm. Mums ir jāapvieno spēku, mums ir jāsadarbojas, jo pretējā gadījumā mēs būsim mazi un mēs izniegsim. Tātad liels izaicinājums mēs varam uzņemties tikai un vienīgi kā eiropieši, un šis priekšlikums, ar kuru mēs nākam klajā šodien, ir spēcīgs, balstoties uz labiem piemēriem īrijā. Pilsoņu asamblējas var bagātināt debatas. Tātad pilsoņi no visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, arī institūcija pārstāvi, un vēlos teikt kolēģiem, sociāldemokrātiem un konservatīviem, ka mums ir ne tikai jāiesaist sarunās arotbiedrību pārstāvi, bet arī nevalstiskās organizācijas. Es zinu, ka pastāv zināms risks šajā projektā šīs debatas 24 uh, valodās, iespējams, neizejot no Briseles konteksta. Es domāju, ka tomēr sliktākais būtu, ja mēs pat nemēģinātu. Mēs esam redzējuši arī imigrācijas krīzes apstākļos, ka mēs alaži nonākam pusceļā, uh, tad, ja šī integrācija netiek īstenota. Tāpēc mums ir jācenšas eh, dot Eiropas Savienībai kompetences un instrumentus, lai tiktu galā ar mūsdienu izaicinājumiem un neļausim eiroskeptiķiem dominēt šajās debatēs, veidosim spēcīgu Eiropu un spērsim soli uz Eiropas Federālu Republiku. Paldies! Grācie, prezidente! Paldies, Dānī, kungs, CD grupas vārdā, liels paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Man šķiet, ka uh, gan parlaments kopš sasaukuma sākuma, gan arī jaunā Eiropas komisija ļoti daudz ir jau norādījusi uz šīs konferences organizēšanu, uh, sakot, ka šīs uh, būs piecu gadu pīlārs, kas iezīmēs arī Eiropas Savienības reformu. Var, kam būs dažādi rezultāti, bet kur, jā, viss partijas uzskata, ka tas ir nepieciešams, taču es neuzskatu, ka uh, šī konference ir liederīga, lai atbildētu uz to, uh, ko vēlas ko, pilsoņi, īpaši norādot jau to savā balsojumā māja vēlēšanās. Pilsoņi neprasīja organizēt konferences un debates. Pilsoņi neprasa to, viņi jau gadiem prasa ļoti konkrētas atbildes. Viņi grib konkrētu rīcību. Te nav jautājums par to, ka mums ir jāuzklausa pilsoņi, mēs zinām, ko viņi grib. Uh, Tas ir, tā ir politiska problēma par to, ka šīs institūcijas nav bijušas spējīgas šogad laikā sniegt konkrētas atbildes arī pieņemt nepieciešamās politikas atbildēt uz pilsoņu lielajām problēmām, ar ko viņi šodien saskāras - ekonomiskā krīze, piemēram, iekšējā drošība, imigrācija. Visi šie jautājumi, manuprāt, arī, piemēram, šis konkrētais imigrācijas vispār nav parlamenta rezolūcijā, bet to taču mēs nevaram ignorēt. Uzskatu, ka šādā veida konferencē būtu bijusi kāda jēga, ja pirms priekšlikumiem šīs Eiropas parlaments institūcijas kopumā būtu varējušas pašas sevi arī uh, kritizēt un uh, pārskatīt savas kļūdas pēdējo gadu laikā. Smagas kļūdas ir pieļautas. Kā rezultātā kontinentam vairs nav nekādas teikšanas vispār starptautiskajā politiskajā arēnā, ja mēs nesapratīsim, ka reformas uh, un politikas, kas ir īstenotas pēdējo 20 gadu laikā, ir tikai vājinājušas valstis un kontinentu un uh, padarījuši nabadzīgāks mūsu līdzpilsoņus, tad jebkura veida priekšlikums būs tikai tāds mārketinga rīks, kam nebūs nekādas jēgas. Es uzskatu, ka te ir jāsaprot, kur esam kļūdījušies, un, diemžēl, šodien institūcijas arī nav spējuši sev padziļināt, izkritizēt. Saprotu, jo, ko saka kolēģis no zaļo partijas, nē, mērķis nav izveidot federālu Eiropu, to negrib pilsoņi. Tad, kad pilsoņi izteicās vēlēšanās, viņi vienmēr teica pret federālu, izteicās pret federālo Eiropu. Uh, Nē, mums šeit ir jārunā par savu identitāti, jāapzinās, ka pēc valstīm un nācijām bez mūsu tautām Eiropas nav. Paldies! Paldies! Tagad lai gūt kalkungs sēkā ar vārdā. Uh, thank you, Mr. President. Paldies! Es vēlos runāt par rezolūciju, ko izstrādās Eiropas parlaments un es uzskatu, ka šajā rezolūcijā nekas nav pareizi. Nav pareizi, jo 48.4 pants e, līgumā par Eiropas Savienību ir teikts, ka tā ir padome, kas var organizēt šādu konferenci nevis parlaments vai komisija. Un gribētu atgādināt, ka mēs novirzamies no tā, kas ir teikts līgumos un kas ir saistoši. Var jau teikt, ka mērķis attaisno līdzekļus, bet vai šajā ziņā tas nozīmē, ka var ignorēt to, kas ir teikts līgumos? AFCO ir izstrādājusi savu atzinumu par šo jautājumu. Piecas grupas ir sagatavojušas savus dokumentus slepenībā, uh, un nav bijušas iesaistītas rezolūcijas projektā. Dāmas un kungi, šī nav godīga spēle. Tā, tā ir aplama, jo Eiropas parlaments uh, iegūst šeit vadošo lomu uz valstu parlamentu rēķina. Uh, un tas neatbilst līgumam par Eiropas Savienību, un tāpat tā ir kļūda arī tāpēc, ka šeit mēs, mēs varam gaidīt vai varam rēķināties ar to, ka notiks tāda slepena vienošanās vai tikšanās, kurā piedalīsies tikai lielās piecas grupas. Un Un es domāju, ka visdrīzāk līdz ar to turpināsies uh, integrācijas process, kas uh, ignorē dalību valstu intereses. Un uh, mēs, mums nevajadzētu domāt, ka mūsu iesaistīšana vai konsultēšana kaut ko nozīmē. Tas ir tīri tāds formāls solis. Un nebrīnīsimies par to, jo tie, kas vēlas uh, paplašināt Eiropas Savienības pilnvaras, vienmēr ir spējuši darboties ļoti efektīvi. Grazie. Prezidente Obrī per il gruppo GUE. Paldies, un tagad GUE vārdā Obrī Konze. Liels paldies priekšsētājiem. Jau vairāk nekā mēnesi francūži dodas demonstrācijās pret uh, pensiju reformi. Uh, Vakar tika nosodīta situācija uh, Francijas slimnīcās. Visur Eiropā pilsoņi mobilizēja spēkus, lai vērstos pret taupības pasākumiem. Viņi nosoda šo pieeju, kur liek pilnībā iznīcināt solidaritātes sistēmu. Diemžēl tā Tas, kas mums tiek piedāvāts, nav pareizi gan no metodas viedokļa, gan no mērķu viedokļa. Eiropas Savienība nevar apriežoties tikai un vienīgi ar kosmētisko remontu, jo ir jādomā par visu Eiropas Savienības uzbūves mainīšanu kopumā. Tas nozīmē, ka mums ir jāmaina pašos dziļumos Eiropas Savienības līgumu. Kāpēc mēs šo konferenci nenosaucam par konferenci par līgumu uh, grozīšanu? Ja mēs tik tiešām vēlamies īstenot uh, zaļo kursu, ja mēs vēlamies uh, solidāru uh, un ilgspējīgu attīstību, mums vajadzētu atteikties no uh, citiem pasākumiem. Kas attiecas uz metodi, nekas nevar būt sliktāk uh, kā viltus demokrātija. Eiropai Eiropas parlamentam ir jāuzņems uh, vadošā loma, jo komisija nav nekādas leģitimitātes Ja no katras dalībvalsts mēs izraudzīsimies tikai divus pilsoņus, kuriem nebūs patiesu spēju jebko lemt, ko mēs varam domāt par šādu konferenci, vai mēs domājam, ka mēs varam atjaunot pilsoņu uzticēšanos institūcijām, ja netiek organizēts referendums vai līdzīga procedūra. Kāpēc mēs jau atkal grasamies atkārtot to kļūdu, kas eh, tika pieļaut savulaik strādājot pie Eiropas konventa? Jau gadiem ilgi pilsoņu bailes netiek ņemtas vērā. Mums ir jārēģē uz eh, skepsi, kas rodas pilsoņos attiecībā uz Eiropas institūcijām. Konference par Eiropas eh, nākotni nedos rezultātu, ko mēs vēlamies, un mēs, mūsu politiskā grupa, to nevēlas. Eiropas pilsoņi ir pelnījuši ko vairāk. Uh, padziļināts reformas par labu pilsoņiem un planētai, balstoties uz patiesu participatīvu procesu. Nepalaidīsim uh, garām jau atkal iespēju īstenot sākotnējo Eiropas ideju un ideālu. Paldies! Paldies, un tagad, kas tādo kungs piepildskām frakcijām nepiedarīšu deputātus, lūdzu, paldies, priekšsēdētāji, godētā komisārs kundze. Šogad visbeidzot mums būs iespēja atsākt šīs nopietnās debates pār izmaiņām. Mēs kā politiskās spēks esam to prasījuši pēdējo gadu laikā. Arī Brexits mums ir radījusi traumu, un tagad ir jāizmanto šī iespēja, lai runātu tikai par jauno Eiropas Savienību, bet lai atbloķētu arī ambiciozākas reformas. Sociālais pīlārs, nodokļu savienība, imigrācijas solidaritāte, un tas ir nepieciešams, lai stiprinātu arī sadarbību satuvināto sadarbību un lai izvairītos no vairāk ātruma Eiropas. Nevaram pieļaut arī, ka. Kā Īslēdzam iespēju, ka konferences uh, beigās tiek reformētas institūcijas. Parlamentam jāparedz iniciatīvas tiesības. Pilsoņiem ir jābūt šī procesa galvenajiem spēlētājiem. Mums kā parlamentam jābūt pirmajā fronts līnijā, lai aizstāvētu viņu līdzdalību uh, ceru, cerības un sāpni. Kolēģi, konference nevar būt vienkārši tāda stila figūra. Uh, un teātris jau pārāk daudz ir uh, zaudēt laiku un populisms kā reiz ir uh, šīs inerces. Uh, Rezultāts. Mēs redzam, ka Eiropā ir uh, bailes un uh, arī cerības, uh, kas uzvarēs, tas viss būs atkarīgs tikai no mums. Paldies! Paldies, un tagad uh, uzklausījām politiskās partijas, varat izmantot tagad arī zilo kārtiņu. Uh, Eh, Rangela kungs, TTP e vārdā lūdzu. Grācie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījumā padoms pārstāv komisārs kundze. Desmit gadus pēc Lisabonas līguma tik tiešām ir pienācis laiks sagatavot mūsu Eiropu nākamajai desmitgadēji. Mums ir nepieciešams ļoti dziļas un plašas diskusijas, lai sagatavotu mūsu institūcijas un sagatavotu mūsu savienību izaicinājumiem nākotnē. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc tiek organizēta šie konferenci un kas ir citādi. Šoreiz mēs vēlamies izmantot visas zināšanas un visus instrumentus, kas mūsu rīcībā, ja iesaist, lai iesaistītu pilsoņus šajās debatēs. Tāds ir mūsu mērķis. To mēs saucām par participatīvo demokrātiju. Bet nevajadzētu sajaukt participatīvo demokrātiju ar pārstāvniecības demokrātiju. Viena lieta ir ieklausīties pilsoņos, konsultēties ar viņiem. Otra lieta ir institūcija pārstāvniecība ar visu no tā izrietošo mantojumu. Un tas uh, pavisam skaidri ir jāsaprot. Ja mēs vēlamies uh, īstenot šo projektu tā, lai izmantotu visu potenciālu, ko arī pilsoņi mums varētu dot. Es ceru, ka Pirmo reizi mums būs tāds reformu process, kurā pilsoņi tik tiešām tiks sadzirdēti un viņu viedoklim būs svars. Paldies! Un tagad vārds Bišavs kundzēs divarpus minūtēm. Pēdējos gados mēs daudz esam diskutējuši par krīzēm, Bija gan labējie populisti, gan Brexits, gan radikalizēšanās nacionāļu vidū. Bet es domāju, ka tas, ka tik daudz cilvēku piedalījās vēlēšanās, apliecināja to, ka cilvēkiem nav vienalga, kas notiek Eiropas Savienībā bet tai pašā laikā cilvēki izrādīja, ka viņi sagaida rīcību no Eiropas Savienības un aktīva pilsoniskā sabiedrība gādāja par to, lai šajās vēlēšanās daudz kas būtu citādi nekā iepriekš. Cilvēkiem ir vajadzīga Eiropas Savienība, kas viņus pasargās, kas, viņus, kas arī novērtē viņu ieguldījumu Un es uzskatu, ka šai konferencē par Eiropas nākotni ir jāraugās nākotnē, jāskatās uz priekšu, bet tā būs sekmīga tikai tad, ja tā nebūs vienkārši tāds rutīnas pasākums. Mums ir jāspēj atteikties no, iziet ārā no komforta zonas, mums ir jābūt skaidrībā arī par to, kas notiek ar cilvēkiem, kas ir zaudējuši cerību, kas uzskata, ka viņi ir atstāti pilnīgi um, bez jebkādas uzmanības un aizsardzības. Tie cilvēki, kas lielākoties dzīvo laukos, ne viss notiek galvaspilsētās. Ir jāzina, kas notiek arī lauku reģionos, kas notiek ar cilvēkiem, kam nav darba. Un Tāpēc mēs uzskatām, ka šī konference par Eiropas nākotni var būt ļoti liela iespēja. Tās ir institūciju tāda kolēģija, kurā piedalās gan lielajām institūcijām, gan pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un arī reģionu komitejas uh, pārstāvjiem. Mums ir vajadzīgi pašvaldību vadītāji no laukiem, ja mēs gribam tiešām, uh, lai Eiropas Savienības uh, darbības efekts būtu manāms arī lauku reģionos. Un tā mēs varam gādāt, lai Eiropa kopumā kļūtu demokrātiskāka. Paldies! Verhofstadta kungs, trīs minūtes. Vispirms, es domāju, tā ir pirmā reize kopš 20 gadiem, kopš konventa, ka trīs lielās institūcijas atkal ir vienojušās, ka ir vajadzīgs kopīgs fórums veltīts Eiropas Savienībai, jo tas pats par sevi ir svarīgs notikums. Iepriekšējais konvents notika pirms 20 gadiem, un tagad atkal trīs lielās institūcijas ir viensprātis par to, ka vajadzīgas reformas. Un es negribu tagad sākt debatas ar Legutko kungu, viņš arī ir izgājis no zāles, bet kāpēc mēs gribam šo konferenci? Tāpēc, ka mēs esam sapratuši, ka Eiropas Savienībā ir problēmas, uh, Mums ir Brexits, liela valsts atstāja Eiropas Savienību. Mēs nevaram izlikties, ka tas nekas nav. Tā ir problēma. Tā ir liela valsts, kas pamet Eiropas Savienību. Migrācijas krīze pirms pāris gadiem. Mums joprojām nav reformētas Dublinas procedūras. Uh, Desmit gadus pēc finanšu krīzes sākuma mums joprojām nav banku savienības Eiropas Savienībā. Tā ir problēma. Un ja Krievi un Amerikāņi lemj par visu, kas notiek mūsu kaimiņos, vai tā būtu Sīrija, vai Lībija, vai Ukraina, arī tā ir problēma. Un starptautiskajā arēnā Putins par mums pasmējās, Erdogans mūs šantažē, un arī Ķīnas valdības acīs mums nav īpašas autoritātes. Varbūt Ķīna, Indija, Krievija Amerika, vai tās tuvākā nākotnē dominēs situāciju pasaulē, bet mums ir vajadzīga Eiropa, kurā mūsu bērni un mazbērni spēs izdzīvot, labi dzīvot arī nākotnē. Un šī, šai Un šis konvents, ko es pieminēju iepriekš, ko organizē Valērija Žiskārs Destēns, tas bija tāds kā skatoties no augšas, no augstākā līmeņa uz zemāko, bet tagad ir jābūt citādi, jābūt pilnīgi otrādi. Mums pēc kola un miterāna ir vajadzīga nākamā paudze, kas spēs tikpat efektīvi panākt uh, Eiropā progresu. Paldies! Perhofstad kungs, divi cilvēki vēlas uzdot jums jautājumus, vai jūs akceptējat? Rolanda kungs. I do feel lucky. Jā, es jūtos ļoti glaimots. Verhofstata kungs, runājot par Eiropas nākotni. Um, jūs runājāt par ģeopolitiku, par Krieviju, par Putinu, bet Nord Stream 2 šī, šis gāzes vats Tajā to atbalstīja Dānija ar ļoti lielu naudas summu. Vai kā jūs to vērtējat, vai tas uh, liecina par Eiropas uh, atkarības samazināšanos no Krievijas? Un otrais jautājums. Ferhofstad kungs, jūs sacījāt, ka jūs gribat, lai pieeja šajā konferencē būtu nu, no apakšas uz augšu bet mēs esam dzirdējuši, ka ir jau zināms, kas vadīs šo konferenci. Arī jūsu vārds tiek minēts, vai tās ir baumas, vai konferencē tikai tiks lemts par to, kas to vadīs demokrātisks process, tas ir kaut kas ļoti labs Eiropas pilsoņi iesaistījās um, vēlēšanu laikā Eiropas procesā. Varbūt Sasolīkungs varētu šeit uh, kaut ko noskaidrot, bet es esmu kandidāts. Runājot par Nord Stream, labs jautājums. Nord Streams liecina ko? Par ko? Par to, ka Eiropas Savienībai pietrūkst spēka, mums nav enerģētikas savienības un Brexita. Nu, mēs runājam, es gribētu teikt, ka enerģētikas savienība ir jāizveido pēc iespējas ātrāk. Alarda kungs, lūdzu. Thank you very much. Uh, Paldies gribētu runāt ne tikai par problēmām, bet arī par iespējām un risinājumiem. Eiropas nākotnes konference būs tam ir demokrātiska iecere un Eiropas eh, projekts ir jāskata pozitīvā gaismā. Uh, Eiropas vēlēšanās cilvēki apliecināja, ka viņi uzticas mums, ka mēs pret nacionālistiem varam aizstāvēt Eiropas vērtības. Un šī konference ir nepieciešama, jo mums uzbrūk populisti un politikā nevar stāvēt uz vietas. Ja mēs neejam uz priekšu, tad mēs krītam atpakaļ. Un visām dalībvalstīm, ieskaitot nākotnes dalību valstis, piemēram, Skotiju, ir jābūt iesaistītām. Vēlētāji ir parādījuši, ka viņi uzticās Eiropai, un es šeit runāju arī par Skotiju. Visi, kas dzīvo Skotijā, Nu, vai nebūtu labi, ja šajā konferencē būtu iespēja piedalīties visiem, ieskaitot arī cilvēkus, kas dzīvo Skotijā. Skotija kā Eiropas Savienības nākotnes dalībniece. Thank you, Madam President. Uh, 2000... Paldies, priekšsēdētāji. 2000. gadā Eiropas Savienība sāk īstenot savu Lisabonas uh, darba kārtību, lai padarītu Eiropas Savienības citēju par konkurētspējīgāko un dinamiskāko zināšanām balstītu ekonomiku līdz 2010. gadam. Kad tuvojās 2010. gads, šīs atsaucas uh, tika svītrots no Eiropas Savienības uh, mājaslapām un plāns tika pārsaukts par stratēģiju Eiropa 2020. 2020. gads arī ir klāt, un konkurēt spējīgākā, dinamiskākā uz zināšanām balstītā ekonomika tagad piedzīvo lielākos nodokļus attīstītajā pasaulē, vislielāko bezdarbu un zemāko izaugsmi, varbūt vienīgi vēl aiz Japānas. Jāsaka, ekonomiskie dati ir vēl sliktāki nekā tajās dalībvalstīs, kurās eiro nav ticis ieviests. Komisijas priekšsēdētāji tagad piedāvā konferenci par Eiropas nākotni, lai padarītu Eiropu demokrātiskāku, un viņa piedāvā vienlaiks arī vairāk nodokļu un šo zaļo kursu, kas izmaksās triljonu eiro bet uh, Eiropas ietekme uz pasaules klimātu ir minimāla. Eiropas dzīvesveida vārdā viņa iestājas par lielāku imigrāciju no valstīm ārpus Eiropas Savienības, lai padarītu Eiropu ne Eiropaiskāku. Zigmunds uh, Freids savulaik uh, runāja par ieslīgšanu slimībā, lai aprakstītu neirozi un to, kā nepaties tiek uztvērta uh, realitāte. Šāds neirotisks uh, pacients patiesībā vēlas slepeni palikt slims. Vai mēs vēl labāk varam diagnosticēt um, Eiropas situāciju šobrīd? Eiropas komisija šobrīd paraksta uh, narkotiku pārdozēšanu, un patiesībā mēs pievēram acis uz realitāti. Minutes, um. Vārds tagad Krasnodebs kungām uz divu ar pus minūtēm. Lūdzu, nesvilpt zālē, saka priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas nākotne nav tāda pati kā Eiropiešu nākotne, jo Eiropa ir pastāvējusi jau iepriekš, un tā pastāvēs arī tad, ja Eiropas Savienība vairs nepastāvēs vai arī mainīsies, un tās forma būs citāda. Bet nav nekādu šaubu, ka mums būtu jādomā arī par Eiropas un Eiropas Savienības nākotni. Šīs debats ir ārkārtīgi svarīgs un nepieciešams jo daži konservatīvie un kreisie uzskata, ka Eiropiešu civilizācija šobrīd ir nonākusi krustcelēs, tā noriet. No otras puses, mēs zinām, ka Eiropas Savienībā ir nepieciešams reformas. Mēs esam par atvērtu, atvērtām diskusijām un mēs Nevēlamies aizkavēt izmaiņas. Mums nevajadzētu sašķelt Eiropiešus, pārvērst tos labos un sliktos Eiropiešos. Mēs arī uzskatām, ka debats par Eiropas nākotni tajās vajadzētu iesaistīt arī Eiropiešus, bet mēs zinām, ka nav šādas vienotas Eiropas eh, telpas, tāpēc eh, šīs debats būtu jāorganizē nacionālā līmenī. Konsultācijas ar pilsoņiem ir konsultācijas, un neaizmirsīsim, ka mums ir līguma un to noteikumu. Paldies, un tagad vārds Šautskungam. Danke, Frau Präsidentin. Paldies, priekšsēdētāji. Komisija ir Eiropas parlamentam piešķīrusi vadošo lomu šajās nākotnes debatēs, kas prasīs divus gadus. Un par to es priecājos. Šīs dienas rezolūcijā Eiropas Savienības padomu komisija un arī Eiropas sabiedrība uh, piedāvā kopīgu tādu projektu, uh, priekšlikumu par mērķiem, metodēm, pieeju, kā Eiropa var risināt Eh, savas problēmas turpmāk. Mēs esam pieredzējuši vairākas smagas krīzes, un tagad mums ir jārunā par to, kas ir jāmaina, ko mēs varam darīt savādāk. Es uzskatu, ka parlamenta pieeja ir pareiza un ļoti svarīga, proti jau no paša sākuma eh, likt šī pasākuma uzmanības centrā pilsoņus un pilsones un ļaut cilvēkiem inovatīvā veidā piedalīties pārstāvības demokrātijā, lai noteiktu Eiropas Savienības politikas turpmāko ietvaru nepārtrauktā dialoga procesā. Un Viena no tēmām būs arī par to, kā novērst demokrātiskos deficītu, kā izstrādāt politisko stratēģiju nākotnē un kā pārbaudīt, kā Eiropas līmeņa politika darbojās nacionālā līmenī. Priekš tā ir nepieciešama caurskatāmība un mums ir jā, jāizmanto arī jaunās modernās komunikācijas metodes, tāpēc es domāju, ka šī konference prasīs vairāk laika nekā konvents. Paldies! Vārds papadākis kungams vienu minūti. Kad mēs runājam par Eiropas eh, nākotni un Eiropas Savienības nākotni, Savienība, kurā monopoli jau gadu eh, simtiem ir darbojušies, šobrīd mēs piedzīvojam arī Brexit, šobrīd mēs eh, piedzīvojam šķelšanos un daudzus konfliktus. Mēs piedzīvojam arī kapitāla krīzi, kapitāls aizplūst. Um, uz teritorijām ārpus Eiropas Savienības, un no otras puses mēs redzam, ka cilvēki, jo īpaši jaunieši, vairs netic um, šai savienībai. Tāpēc mēs cenšamies organizēt uh, šādu konferenci. Šādā veidā mums neizdosies uh, mainīt Eiropas Savienību, jo tiek uh, iznīcināts arī pamatvērtības. Eiropas Savienībai ir jādod varu tautas uh, rokās. Paldies, paldies, un tagad vārds kanālis Prons kungam. Kolēģi, Eiropas Savienība nav nejaušības rezultāts, nē, tas ir miera projekts pēc kara šausmām. Šī mēs esam pirmā paudze, kas nedzīvoja karā, un esam tā paudze, kas ir aizmirsus kāru. Uh, Eiropas Savienība šodien ir miera process. Uh, tas ir apstājies un tagad uh, iet atpakaļ. Eiropa reiz bija sāpnis, tagad tā ir realitāte, kas neapmierina. Mums ir uh, no jauna jāizveido sāpnis. Mēs dzīvojam laikā, kad mums politiķiem vairs nav leģitimitātes sapņot. Uh, mēs. Uh, Mums pa priekšu iet tukši lozungi un tukši vārdi mēs izliekamies, ka esam tuvu cilvēkiem, bet uh, jā, vēlēšanās mēs runājām ar pilsoņiem. Uh, tā arī mēs paši esam pilsoņi. Citādi, ko tad mēs šeit darām? Uh, pilsoņu asamblēs, kas ir paralēls parlamentiem, tikai desleģitimizē parlamentāriešus. Nē, Mm, Eiropiešiem nav nepieciešami politiķi, kas apņo, bet tā ir nepieciešami tādi politiķi, kas vēlas un tic tādai Eiropai, kur nav populismu un diskriminācijas, kur nav tikai Eiropa padome, bet ka kopā mēs esam eh, labāki un veidojam federālo Eiropu. Un tad mums ir jālēmi, kur mēs ejam. Tad arī tas ir tas, par ko mums ir. Uh, jādomā, kādu mēs gribam un kāda Eiropā mēs ticam un nevis kādu Eiropu mēs gribam izsapņot. Paldies, Gonzāles Pons. Zilās kartiņas jā, jautājums. Gonzāles Pons kungs, zilā